um, delegācija. Šī delegācija šonadēļ viesojas Eiropas parlamentā, tāpat laban atrodas tribīnēs. Novēlu jums visiem uh, jauku uzturēšanos šeit un tāpat sveicu uh, pensionāru grupu no Toledo, tas ir mans vēlēšana apgabals, saka priekšēdātājs. Šī delegācija Eh, tā pārstāv tad organizācija, kas ir nosaukta ētikas docētāja eh, profesora vārdā, kurš pats gāja bojā Franko režīmu laikā cietumā. Un tagad došu vārdu Kostelo kundze.